Right, ladies and gentlemen, dear... Labi, dāmas un kungi, godātie kolēģi. Tagad jau ir 9 minūtes pāri četriem, turpināsim sanāksmi. Piektais darba kārtības punkts, un man ir tas prieks sveikt mūsu vidū Jeržie Pamjanovska kungu, kas ir Eiropas demokrātijas fonda izpildirektors. Eiropas eh, Demokrātijas fonds eh, jau piecus gadus darbojas un ļoti aktīvi uh, ir darbojies, eh, asistēvot daudz un dažādas iniciatīvas, eh, un tagad eh, ir ieguvis ievērojama un ietekmīga demokrātijas veidotāja reputācija. Un tātad aicināšu jūs iepazīstināt mūs ar 2018. gada egadējo pārskatu par EED aktivitātēm. Paldies par aicinājumu tiem, kam ir PDF versija šim tekstam ir arī drukātā versija, ja vēlaties iepazīties ar ikgadējo pārskatu par EED 2017. gada aktivitātēm. Mēs jau vairākus gadus iepazīstinām katru gadu ar situāciju mūsu organizācijā, kas mūsu organizācijai ir ļoti uh, privileģēta situācija. Un par to esmu ārkārtīgi pateicīgs. Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka Eiropas parlaments ar deviņiem deputātiem ED valdē ļoti sekmē mūsu strateģisko vadību un izaugsmi. Tāpat esmu ļoti gandarīts par to, ka uz ED regulāri atsaucas Eiropas parlamenta rezolūcijās. Piemēram, vienā, kas pieņemta pagājušo nedēļu par uh, Ziemeļāfrikas uh, reģionu, kur Eiropas Savienība un dalībvalstis mudina turpināt un palielināt mūsu darba atbalstu. Mūsu sekretariāts ir tāda multinacionāla komanda, un mēs uh, esam apņēmušies īstenot mūsu mērķus, atbalstot cilvēku centienus pēc demokrātijas. Uh, Mums ir tādi četri pamatvēstījumi, kas izriet no mūsu ziņojuma. Pirmkārt, pagājušo gadu, 18. gadā, bija jau piektais gads, kopš esam sākuši ED operācijas un esam pateicīgi Eiropas parlamentam par atbalstu šos piecus gadus. Šo piecu gadu jubileju svinējām šeit un izmantojām tādu jauku iespēju atskatīties uz mūsu darbu. Balstoties uz daudziem komentāriem, ko esam saņēmuši, varam secināt, ka ED ir kļuvuši par ļoti plaši atzītu un ietekmīgu organizāciju, ko, uz kuru atsaucas Eiropas Savienība un tās dalībvalstis. Kā teicu, ir cieši sadarbība ar parlamentu un citām institūcijām ES. Tas ir ļoti labs modelis un to ļoti veiksmīgi esam ieviesuši. Retrospektīvajā sadaļā varam ziņojumā iepazīties ar skaitļiem. Vairāk kā 5000 lūgumi atbalstam ir saņemti un izskatīti. 722 granti par gandrīz 15 miljoniem eiro ir piešķirti un līdzekļi ir piešķirti. Esam varējuši ilustrēt uh, Eh, piemēram, situāciju pagājušo mēnesi. Tur ir skaidrs eh, atbalsts eh, sniegts, ņemot vērā sarežģīto situāciju, kāda tur ir. Tāpat Krievijā daudzi ziedotāji nevar pilnvērtīgi iesaistīties eh, pilsoniskās sabiedrības organizācija ierobežojuma dēļ, kaut arī vajadzību ir ļoti daudz. Šajā ziņā esam ārkārtīgi priecīgi lasīt eh, nesenajā Ansvatīgas ziņojumā par strateģisko darbību, ka EED tiek eh, minēts kā pozitīvs piemērs par uh, plurālismu medijos eh, tieši Krievu valodā. Vēl runājot par pagājušo gadu, varam minēt eh, Armēniju. 27. līdz 29. lapusē tur ir sīkāk izklāstīts eh, viss par šo jautājumu. Tur ir dažādas pilsoniskās sabiedrības kustības, un politiskajā arēnā ir ļoti aktīva sadarbība starp saistītajām pusēm sievietes un jaunieši iesaistās uh, miermīlīgos, uh, labdabīgos protestos, kas ir ļoti labs piemērs uh, pilsoniskās darba, sabiedrības iesaistē. Tas ir labs paraugs, kā var pārvaldīt tādus plašus protestus, kas saglabā mieru, kaut arī bijuši mēģinājumi tos padarīt vardarbīgus, kas ir bijuši acīm redzami. Tāpat 30. Eh, un 50. 51. lapusē varam redzēt uh, informāciju par Balkāniem. Tur atspoguļojas uh, situācija, kas ir notikusi nesenajā laikā. Pagājušais gads bija pirmais gads, kad sākām tur darboties. Turcijā arī varam atsaukties uz paveikto ņemot vērā to, ka situācija kļūst sarežģītāka un citi dalībnieki uh, un uh, ziedotāju donori pamazām atsakās no darbības tur. Tāpat uh, ir būtisks jautājums, kas skar vārdu brīvību un žurnālistu, preses brīvību. Turpinām atbalstīt žurnālismu attīstību un neatkarības nodrošināšanu. Tāpat uh, esmu ļoti priecīgs par to, ka Eiropas parlaments un tā deputāti ir veiksmīgi spējuši sniegt atbalstu mums, ka tas ir bijis nepieciešams. Tāpat uh, Indonēzijā pagājušo gadu ir bijusi iespēja uh, padarīt demokrātiskākas eh, pašvaldību vēlēšanas, un tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu to, ka uzticība demokrātijas eh, vērtībām ir spēkā Moldovā. Arī ir notikušas eh, dažādas pārmaiņas. Esam spēlējuši būtisku lomu, aizstāvot uh, mēdījus no represīviem pasākumiem. Ir tikai trīs uh, nacionāla līmeņa televīzijas kanāli, kuri ir ļoti lielā mērā ierobežoti, un ja tie tiek ierobežoti, tad nav alternatīvas informācijas. Ukrainā situācija arī ir diezgan sarežģīta. Uh, Protams, eh, vakar ir bijušas vēlēšanas, eh, tas ir ļoti būtiski, bet pagājušā gada mūsu lielākās bažas bija par aizvien pieaugušo fizisko vardarbību un pretkorupcijas eh, dalībnieku, darbinieku vardarbības gadījumi un nogalināšana, kas ir ārkārtīgi satraucošas tendences. Uh, Pozitīvi varam konstatēt to, ka ir aktīvi pilsoniskās sabiedrības dalībnieki, kas eh, ir tik ļoti traucējoši tā saucamajiem sliktajiem pošiem, ka viņi mēģina dažādi ietekmēt pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Tātad varam konstatēt, ka tās ir aktīvas un nozīmīgas. Eh, jautājums par demokrātijas atbalsta programmām. Aizvien vairāk varam secināt, ka arī vīriešu iesaiste sieviešu tiesību attīstībā ir svarīga. Situācija Marokā, Sīrijā virzās eh, šajā virzienā, tāpat vēlos izcelt sadarbību ar sieviešu tiesību aizstāvjiem Moldovā pēc nesenajām Moldovas parlamentu vēlēšanām. Esam ārkārtīgi lepni par to, ka ir sešas jaunas parlamenta deputātes. Uh, kuras visas agrāk ir bijušas pilsoniskās eh, sabiedrības aktīvas dalībnieces, atbalstījušas eh, pilsoniskās sabiedrības attīstību un ļoti bieži šādas pārmaiņas eh, tradicionālo vērtību aizstāvētāju valstīs tiek pavadītas ar šādu veidu papildu pasākumiem. Esam konstatējuši, ka tagad ir finalizēts eh, jauns pāraudzības un izvērtēšanas eh, sistēmas eh, cikls, kas arī ļoti būtiska mūsu metodikas daļa. Ja mēs nodrošinām finansējumu, tad mums ir, raugoties uz mūsu partneriem, jāsaprot, kā tad mēs varam labāk palīdzēt nākotnē. Tāpēc monitorings un izvērtējums ir ļoti svarīga mūsu darba daļa, lai nodrošinātu caurskatāmību, pārskat atbildību lai tas parādītu, ka mūsu darbam ir ietekme un lai mēs arī varētu aizvien vairāk uzlabot mūsu pieju un piekļuvi. 54. Eh, lapusē ir vairāk detaļu par to. Ir svarīgi, lai būtu konkrēti rezultāti, lai mēs varētu tos dokumentēt, un mēs, eh, protams, eh, iespējas uh, gadījumā iepazīstināsim arī parlamenta deputātus ar sīkāku informāciju. Kā iepriekš minēts, EED ir apstiprinājis gandrīz vairāk nekā 700 dažādus grādus, taču, diemžēl, mums ir arī bijuši uh, daudz noraidījumi, jo tātad pieteikušies 5000, šī situācija, diemžēl, ir neizbēgama. Daudzi noraidītie. Ja pieteicēji mūs ir informējuši, ka viņiem ir draugi Eiropas parlamentā, un uh, šādi gadījumi ir kļuvuši aizvien daudz skaitlīgāk, kopš esam sākuši darboties Rietumbalkānos. Mēs uh, ceram, ka Eiropas parlaments sapratīs, ka mums ir jāsako savam mandātam un jāturpina papildināt Eiropas Savienību un citus demokrātijas donorus. Uh, vienlaikus mēs neesam spējīgi atbildēt uz visiem pieteikumiem. Visbeidzot, eh, vēlos noslēgumā nākt klajā ar vairākiem vispārīgiem secinājumiem, kas balstās uz vairāk nekā viena gada darbu, ko ED paveicis. Pāris pārdomas par demokrātijas atbalstu Eiropā. Sevišķi laikā, kad ir jaunās padomas, jaunie padomas secinājumi par demokrātiju. Šīs eh, darbs balstīts uz mūsu pieredzi. Mēs eh, redzam un mēs vēlamies pievērst jūsu uzmanību šādiem aspektiem. Mēs eh, stingri iesakām izveidot jaunu regulējuma tvērumu, kas ļautu ātrāk un automātiskāk piešķirt eh, līdzekļus gadījumā, ja būtiskām Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu jāsaskars ar pēkšņiem demokrātijas standartu uh, Um, kritumiem, krīzēm vairāki gadījumi, piemēram, Azerbaidžāna, Eģipte, Turcija, uh, ir pēdējo gadu piemēri, kur uh, pilsoniskās sabiedrības situācija pasaknījās ļoti krasi, faktiski nedēļu laikā, pat ne mēnešu laikā. Tāpat uh, situācija varētu pasliktināties Moldovā, piemēram. Šādos gadījumos doma, ka varētu pastāvēt uh, līdzekļi, ko var automātiski piešķirt uh, pilsoniskās sabiedrības uh, aizsardzībai, mēdīju aizsardzībai un cilvēktiesību aizsardzībai, būtu ļoti svarīga. Mums ir svarīgi spēt uh, šādi rīkoties, piemēram, pārvaldīt grantus uh, Turcijai, Azerbaidžanai, Eģiptei. Taču šobrīd tas, diemžēl, ir ad hoc uh, formātā vairāk nekā formāli pieņemts mehānisms. Uh, Mums eh, vajadzētu labāku eh, pārvaldību, less for more principu. Un otrs rekomendācija princips, ko mēs vērā, vēlētos paust, ir tas, ka mums vajadzētu saprast eh, to, ko mēs bieži saucam par hibrīdu draudiem. Hibrīda drauda ļoti komplicēts jautājums. Tas ietver dezinformāciju, viltu ziņas, uh, viltus eh, informācijas sabiedrība, dažādi veidi manipulācijas un šīs specifiskās uh, draudz, ko mēs varam konstatēt starptautiskās politikas debatēs, var to risināt ar hibrīdu risinājumiem, hibrīdu atbildēm, kuros vajadzētu ietvert eh, investēšanu neatkarīgajos mēdījos, neatkarīgā pilsoniskajā sabiedrībā. Šādā situācijā mums Mēs aicinām, mēs ļoti stingri iesakām gan valdībām, gan iestādēm, kas lem par budžeta piešķirumiem, pārdomāt un sasaistīt šīs konkrētās aktivitātes drošības draudu pārskatā, tātad eh, hibrīda draudu kontekstā un piešķirt finansējumu atbilstīgā veidā, lai tas būtu samērīgs eh, izvērtētajiem draudiem. Šie divi darba kārtības eh, veidi, kurus daži var eh, dēvēt par eh, maigo un stingro darba kārtību. Tātad no vienas puses mēdī, no otras puses drošība. Mēs aicinām attiecīgi izvērtēt, atbilstīgi izvērtēt finansējumu, lai tas būtu samērīgs hibrīd draudu līmenim. Lielas paldies, priekšsādātājs, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Right, you, Paldies, Pumjanovska kungs, par to, ka prezentējāt mums savu ikgadējo ziņojumu un pastāstījāt par Eiropas demokrātijas fonda aktivitātēm. Mums eh, tagad ir atlikušas 10-15 eh, minūtes eh, nelielām diskusijām. Sirsnīgi sveicu Eiropas parlamenta deputātus. Uh, kas darbojas arī e, šajā fondā. Ja vēlaties izteikties, lūdzu, varat to darīt. Un pirmais vēlas runāt Parņokungs. Paldies, e, priekšādātāji. Paldies arī izpildē direktora kungam par jūsu šī gadējā ziņojuma prezentāciju. Vispirms es atvainojos, ka nevarēju dzirdēt jūsu stāšanos pilnībā, taču ziņojums, ko esam saņēmuši, uh, Eh, ir izpētīts ar ļoti lielu uzmanību, un es vēlos tieši tāpēc arī jums uzdot eh, pāris jautājumu. Vispirms eh, apsveicu jūs par paveikto darbu kopš mm, Demokrātijas fonda izveides 2013. gadā, un ņemot vērā mērķus, kādi ir noteikti šim fondam, vienmēr ir interesanti uh, mm, lasīt un arī redzēt, ka jūs esat tāda kā pievienotā vērtība demokrātijai valstīs, kur jūs mm, ieguldat eh, savu finansējumu. Uh, Man ir pāris jautājumu. Vēlos šeit atsaukties uz 15. lapusi jūsu ziņojumā, kur ir runa par saiknēm ar pilsonisko sabiedrību un mēdījiem, un kas, eh, diemžēl, nenodrošina vajadzīgo atbalstu. Tātad eh, šeit ir runa par eh, tiesiskuma veicināšanu un cīņu pret korupciju. Domāju, ka varbūt vajadzētu ieguldīt vairāk pūliņu cīņā pret korupciju. Un te ir runa gan par austrumu, gan dienvidu valstīm Cilvēkiem vajadzētu iesaistīties politiskajā dzīvē, jo pašlaik korupcija ietekmē gan ekonomisko, gan arī politisko situāciju valstīs. Kā to varētu uzlabot? Tas būtu pirmais jautājums. Un otrais vairāk attiecas uz vidusjūras dienvidiem. Uzskatu, ka lielākā daļa Eiropas Savienības politikas nākamajos gados attiecas tieši uz dienvidiem, tātad cīņa pret klimata pārmaiņām, reģionālā stabilitāte, jauniešu bezdarbs migrācijas plūsmu samazināšana. Un lūk, šī demokrātijas attīstība, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga, lai sniegtu uh, ilgtspējīgas un labas atbildes uz visiem šiem izaicinājumiem. Un tagad šis īpašais Alžīrijas gadījums. Uh, šeit vajadzētu saprast arī, ka vēlēšanās piedalās arvien mazāk cilvēku visās uh, vidusjūras dienvidu valstīs. Kā jūsuprāt varētu mm, veicināt uh, darbību šajā jomā un eh, ko jūs esat nolēmuši darīt, lai vērstos pret šiem izaicinājumiem. Paldies, Žil, par jūsu eh, komentāriem, vai vēl kādam ir kas piebilstams? Neredzu. Tāpēc eh, došu vārdu atkal Pomjanovska kungām, lai viņš varētu sniegt savu atbildi. Paldies! Liels paldies par jautājumiem! Tie ir patiešām ļoti svarīgi un uh, īstajā vietā. Es atvainojos, ka atbildēšu angliski. Es runāju franciski, bet es neuzskatu, ka mana franču valoda nav gana laba, lai es varētu atbildēt franciski. Varu, protams, runāt arī poliski. Jā. Jūs jo īpaši jautājāt par korupcijas apkarošanu Eiropas Savienības austrumos. Protams, ka šī ir ļoti nozīmīga daļa mūsu atbalstā Ukrainai, Moldovai un arī dažām citām valstīm. Vienlaicīgi ir arī tiesa, ka tā ir tāda visredzamākā pilsoņu aktivitāšu daļa, tāpēc, ka mēs liekam uzsvaru uz uh, visu to, kas šajās valstīs vēl nav pārvarēts kopš to pagātnes. Tāpat arī šeit ir jādomā par kādu citu dimensiju. Daļa no šīs korupcijas nav mantojums, tas ir veids, kā lielie kaimiņi ietekmē un izmanto šīs valstis, tāpēc eh, šai cīņai pret korupciju ir ļoti liela ienaidnieka, un te nav runa tikai par uh, starptautisko raksturu. Ja valsts struktūra ir korumpēta, tad eh, iedzīvotāji saskaras ar korupciju katru dienu, tāpēc tikai un vienīgi sabiedrība var efektīvi pret to cīn cīnīties. Ukrainā mēs, eh, jo īpaši pēdējā gada laikā, varam konstatēt tādus eh, tiešus fiziskus uzbrukumus pret korupcijas aktīvistiem. Uh, Eh, vienai, eh, piemēram, eh, tika iešauts mugurā, par laimi viņa izdzīvoja, tāpat arī bijuši citi uzbrukumi. Mēs esam snieguši informāciju par 50 šādiem gadījumiem, un tas pierāda, kā cīņa pret korupciju pat apdraud dzīvību. Te nav runa tikai par politisku aktīvismu. Šie cilvēki ir apņēmības pilni un arī ārkārtīgi drosmīgi. Tā ir vienīgā atbilde, kāda mums ir. Mums viņiem ir jāsniedz atbalsts, un viņi noteikti atradīs veidu, kā samazināt korupciju savās valstīs. Bet, protams, ka tam ir vajadzīgs laiks. Tam ir uh, vajadzīgs dažādi veidi ieguldījums. Mums ir jānodrošina arī starptautiskās kopienas saskaņota rīcība, un šeit uh, jo īpaši es atsaucos uz valsts atbalsta programmām. Protams, ir jāizdara arī tāds eh, politisks spiediens. Mums ir visu laiku jāizspiež no komforta zonas tie līderi, kas nedara pietiekami daudz, lai cīnītos pret korupciju un lai aizsargātu cilvēkus, kas viņu vietā cīnās pret korupciju. Jūs uzdevāt arī jautājumu par uh, mūsu darbu dienvidos. Jūs pieminējāt ļoti svarīgas prioritātes. Tās varbūt nav mūsu prioritātes, bet ne jau tāpēc, ka tās mums nešķitu svarīgas. Mums ir, protams, jādomā par šī reģiona stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību, bet mēs esam Eiropas demokrātijas fonds un uh, mūsu finansējums ir ļoti ierobežots, tāpēc šeit ir runa par tādu plašāku politiku. Tad, kad mūsu fondu izveidoja, tad mm, skaidri parādījās, ka mūsu fondam ir jāizveido tāda kā niša, kas varētu papildināt citus instrumentus. Tieši tāpēc mēs liekam uzsvaru uz tām programmām un aktivitātēm, kas papildina citas, mm, tās augtās lielās programmas, ko uh, vāda Eiropas komisija un arī lieli divpusēji donori. Šeit liekam uzsveru uz cilvēku aktīvismu, uz neatkarīgiem mēdījiem un uz jaunpienācējiem uz politiskās skatuves. Šie jaunpienācēji ir ārkārtīgi svarīgi. Viņiem ir jānodrošina izaugsme, ir jāparāda, ka viņi ir kaut kas jauns un ka viņi var kaut ko izmainīt. Es uzskatu, ka šeit mēs varam dot savu pievienoto vērtību. Mūsu metodika, elastīgā pieeja, ātrā reakcija ir ļoti svarīgi un eh, papildina mūsu tālākās programmas, kas, protams, ir svarīgi arī nākotnē un kas ir svarīgi visa šī reģiona labklājībai. Bet, protams, mēs nezinām, vai šie rezultāti būs labi vai slikti. Pašlaik nevar tos izvērtēt. Uh, Gribētu pateikt eh, kaut ko arī par Ēģipti. Mēs uzskatām, ka šeit ir ļoti viegli uzskatīt, ka stabilitāte, cilvēktiesības mm, neatkarīgā eh, sabiedrībā ir kaut kāda pretruna. Ēģiptes valdībā prezidents Sisi uzbruku mērenējai pilsoniskai sabiedrībai. Ja šī pilsoniskā sabiedrība pazudīs, un tas notiks šādā lielā izmisuma brīdī, revolūcijas brīdī, kas noteikti būs, tāpēc ka ekonomika Ēģiptē nemaz nav tik laba, tas būtu vienīgais spēks, kas ļautu nodrošināt uh, protestus civilizētā veidā. Ja šī mērenā sabiedrība pazudīs, mums būs tikai ekstrēmisti. Un Tas attieksies gan uz valdību, gan arī uz opozīciju, un tas, protams, novedīs pie vārdarbīgiem protestiem un pie pilsoņu kara. Tas novedīs pie vēl vienas katastrofas ar um, 200-300 tūkstošiem bēgļu pie vidusjūras krastiem. Investēt demokrātijā Ēģiptē nozīmē investēt arī ilgstermiņa stabilitātē. Šeit mēs nedomājam tikai par tuvākajiem pāris gadiem. Paldies! Vairāk jautājumu vai komentāru nav. Tad vēlreiz teikšu jums paldies, Pamjanovska kungs, par to, ka ieradāties un cerams, ka pavisam drīz varēsim iepazīties arī ar jūsu nākamo ziņojumu. Tātad. Esam pastrādājuši gan ātri, bet varbūt jūs neiebildīsiet, ka mēs sāksim jau tagad skatīt nākamo darba kārtības punktu. Un tas ir sestais darba kārtības punkts - ziņojums par AFET komitejas braucienu uz Serbiju un Kosovu 27. februāris 2. marts. Tā kā es vadīju šo delegāciju, es varu pateikt pāris vārdu par to, kas notika šajā braucienā, bet, protams, ka arī pārējie kolēģi ir laipni aicināti runāt. Mēs vedā, devāmies uz šīm divām valstīm no 27. februāra līdz 2. martam. Es vadīju šo um, delegāciju, piedalījās Nīna Gīla, Elmars Broks, Ričards Černeckis, Igo Šoltes un Jaromirs Količeks. Mūsu brauciena mērķis bija izvērtēt uh, politisko situāciju uz vietas un iepazīties ar Serbijas un Kosovas pašreizējām attiecībām ar Eiropas Savienību, jo īpaši ir runa par uh, reformām un Eiropas Savienības dialogu starp Prištinu un Belgrādu. Mūsu delegācija bija ļoti bieza programma, ņemot vērā, ka katrā pilsētā pavadījām tikai pusotru dienu. Belgradā un Prištinā mēs tikāmies ar politiskajiem līderiem, tā skaitā tikāmies arī ar koalīcijas un opozīcijas partiju pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātiem, kas uzturās Serbijā un Kosovā. Uh, Serbijā mēs paudām atbalstu valsts vēlmei virzīties uz Eiropas Savienību, bet mēs uzsvērām, ka ir vajadzīgs lielāks progress, jo īpaši tādās jomās kā tiesiskums un plašsaziņas līdzekļu brīvība. Kosovā mēs uzsvērām to, ka Eiropas parlaments vēlas atbalstīt vīzu liberalizāciju, mēs priecāmies par sasniegto progresu reformās. Vienlaicīgi mēs arī atkārtinājām, ka šo tiesību aktu īstenošana, šo reformu īstenošana noteiks to, vai tās ir veiksmīgas vai nē. Gan Belgradā, gan Prištinā mēs uzsvērām to, ka ir vajadzīgs dialogs starp abām pusēm. To vajadzētu atjaunot, lai abas puses varētu nonākt pie vienošanās. Un šeit ir runa par dažādu problēmu atrisināšanu pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Mēs norādījām, ka gan Prištinai, gan Belgradai ir jāveicina labvēlīga vide šo reformu e, paveikšanai. Eh, Prištinai vajadzētu apturēt eh, simtprocentīgos tarifus precēm, kas tiek ražotas Bosnijā-Hercegovinā. Um, ehm, protams, ka uh, sarunu vedēji nebija par to priecīgi, bet mēs arī uzsvērām, ka ir visaptvarošs saistošs nolīgums un gan Serbijai, gan Kosovai ir jābūt multietniskām, un vienošanās ir pieņemams tikai tādi, ja abas puses par tām ir vienojušās, tās atbilst starptautiskajām tiesībām un tiek ņemta vērā arī vispārējā stabilitāte reģionā. Pirms mēs devām, pirms eh, dosim vārdu citiem delegācijas dalībniekiem, es vēlētos sirsnīgi pateikties tiem, kas mūs uzņēma Belgradā un Prištinā. Es rādzu, ka Serbijas Republikas vēstniece Eiropas Savienībā ir ieradusies uz mūsu sanāksmi. Liels paldies mm, par izrādīto viesmīlību Serbijā. Tāpat arī liels paldies Eiropas Savienības ārējās darbības dienestam, jo īpaši uh, vēstniekam Fabricī, uh, eh, mūsu vēstniekam Serbijā un Papastolovas kundzei, kas ir uh, Eh, īpašās pārstāvis eh, vietniece Kosovā. Tāpat arī mm, pateicamies eh, visiem, kas mums nodrošināja atbalstu šī brauciena laikā, un liels paldies par, par sniegtajām politiskajām konsultācijām uz vietas. Tas arī būtu viss no manas puses, un, protams, kolēģi laipni aicināti izteikties. Količeka kungs lūdzu. Well, while being convoked. <laughs> Jā, um, mani aicināja izteikties, bet es vēlējos norādīt, ka čehu tulkojums netiek nodrošināts. Vēlējos uh, papildināt jūsu prezentāciju. Bija ļoti interesanti tikties ar uh, vietējiem iedzīvotājiem Belgradā, un uh, šķiet, ka šī nodalījusies province Kosovā ir kaut kas ārpus Eiropas. Vairākas amatpersonas, kas bija iesaistītas šajās ļoti nežēlīgajās cīņās pēdējā desmitgadē. Kolēčeka kungs, mums šķiet, ka ir pieejams uh, tulkojums. Jā, es vēlētos eh, izteikties eh, čehiski. Parasti čehu tulkojums nav pieejams, bet tā kā šoreiz eh, tas ir pieejams, tad es izteikos, izteikšos čehiski. Kosovas līderi ir arī politiķi, tāpēc viņus vajadzētu nosodīt tribunālā. Manuprāt, galvenā problēma Kosovā ir tāda, ka ekonomika ir ļoti necauredzama. Mēs arī eh, dzirdējām no savā poļu kolēģa pirms kāda brīža, ka situācija neuzlabojas. Mēs redzam, ka ir ārkārtīgi daudz naudas, Ir jauni ceļi, ir jaunas ēkas, tas ir pozitīvi, taču nav skaidrs, vai um, no kurienes šis finansējums nāk. Ja runa par Serbiju, domāju, ka mums, kā Eiropas Savienībai, vajadzētu atvainoties Serbijai par uh, radītajiem zaudējumiem videi uzlidojuma laikā. Tāpat arī ir bijušas eh, problēmas ar ķīmiskām vielām, kas nonāca augsnē pēc eh, šiem uzlidojumiem, un tāpat arī līdz šim mēs varam redzēt, ka valsts eh, cīnās ar uh, šo uzlidojumu seku pārvarēšanu. Es vēlējos uz to norādīt, tāpēc, ka mēs esam par to uh, jau izteikušies agrāk. Vēlos arī teikt, ka šie jautājumi netiek izskatīti pietiekami caurdzumā veidā. Uh, Mēs esam parādā Serbijai, mums vajadzētu viņiem palīdzēt vēl vairāk, tāpēc, ka mēs daļai esam vainīgi par to, ka viņiem klājas tik slikti. Vēl kāds jautājums, par kuru neesam gan daudz runājuši. Mums vajadzētu runāt arī par noplicinājušos uh, urānu. To ir ļoti grūti um, izvākt no augsnes. Es esmu viesojies šajā Eiropas daļā vairāk kārt. Tad, kad es eh, biju jauns, es viesojos šajā Eiropas daļā ļoti bieži. Domāju, ka mums vajadzētu būt pozitīviem. Tas būtu viss, un es eh, ceru, ka nākamajā sasaukumā mēs varēsim tikt ar šīm problēmām galā. galā. Lielas paldies, Količeka kungs! Vai ir vēl kāds kolēģis, kas vēlētos izteikties? Edvards Kukants? Varbūt jūs varētu pastāstīt par tikšanos eh, Strasbūrā pagājušajā nedēļā. Es eh, nepieteicos runāt, tāpēc, ka es neesmu delegācijas sastāvā, bet es varu pateikt pāris vārdu. Bagad mums, pagājuši nedēļ mums bija uh, parlamenta un skupštīnas starp parlamentārās delegācijas tikšanās. Te bija runa par tādu ārkārtas režīmu, tāpēc, ka laika bija daudz mazāk nekā parasti, bet man šķiet, ka mums izdevās uh, apspriesties par visiem svarīgākajiem jautājumiem, ja runa par politisko situāciju, par attiecībām ar Serbiju un Eiropas Savienību. Šī dalība bija labā. Abas delegācijas piedalījās un Darba kārtība aptvērā visus svarīgākos punktus. Abas puses norādīja, ka Serbija progresē, iestāšanās sarunās. Pilnīgi noteikti šis progress ir konstatējams un uzsvars tika likts uz jomām, kur mums vēl ir problēmas, kur mēs varam kritizēt šo progresu, jo īpaši tika pieminētā mediju brīvība. Komisija jau ceturto reizi pēc kārtas norādīja, ka progress nav panākts. Protams, mums būtu svarīgi šo progresu nodrošināt arī šajā jomā, bet, ja runa par dialogu starp Belgradu un Prištinu, mūsu kolēģi no Serbijas skaidroja savu nostāju. Viņi uzskata, ka pret viņiem Eiropas Savienība neizturas taisnīgi, jo ne jau viņu dēļ šis dialogs tagad ir iestrēdzis. Priekšsēdētājs uzskatu, ka mums vajadzētu darboties aktīvāk, tāpēc ka bez Eiropas Savienības iesaistes šī situācija nemainīsies. Abām pusēm ir uh, vajadzīgs tāds kā pamudinājums, lai tās uh, rīkotos straujāk. Vajadzētu atteikties no tarifu paaugstināšanas. Priekšēdētā jūs arī uz to norādījāt. Sarunu beigās mums izdevās uh, pieņemt uh, rezolūcijas projektu un uh, paziņojumu. Uzskatu, ka šī tikšanās bija labā. Mēs visi arī paudām cerību, ka jaunajā parlamentā būs deputāti, kas turpinās šo labo aktīvo darbu, ko ir uzsākoši pašreizējie delegācijas locekļi. Paldies! Paldies Edvardam Kukanam par šīm papildu piezīmēm par pagājušās nedēļas tikšanos Strasbūrā. Tā bija īsa, bet ļoti intensīva sanāksme. Neviens vairāk neko nevēlas piebilst. Nu, tad eh, tas bija tātad informācijas punkts par braucienu uz Serbiju un Kosovu. Un tagad septītais darba kārtības punkts ziņojums par misiju uz Albāniju Ziemeļmaķedoniju. Tad Dafet komiteja nosūtīja vēl vienu braucienu uz šīm divām valstīm, un e, šīs valstis varētu saņemt ceļo gaismu iestāšanās ar uzsākšanai šī gada vasarā. E, mēs tikāmies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ar mm, administrācijas pārstāvjiem, un tas viss notika Albānijas politiskās krīzes laikā. Notika dažādi masīvi protesti un dažkārt pat parādījās vardarbība. Ziemeļ Maķedonijā šī vizīte notika pēc vienošanās panākšanas un arī um, prezidenta vēlēšanu kampaņas sākumā. Es vēlētos pateikties mūsu vēstniekiem Ziemeļ Maķedonijā, tāpat arī uh, Vēlētos pateikties vēstniekam Albānijā, paldies visām komandām par sniegto atbalstu, liels paldies arī mu, visiem, kas mūs uzņēma Tirānā un Skopjē. Gribēju dot vārdu Tūnēm Kēlamam, lai viņš mums pastāstītu par šo braucienu, bet viņa nav klāt. Vai ir vēl kāds kolēģis, kas vēlētos izteikties? Jā, Edvards Kukāns. Es vēlētos runāt par Ziemeļmaķedoniju. Jā, es biju delegācijas loceklis braucienam uz Ziemeļu Maķedoniju, un um, mūs likās uzmundrinošas uh, mūsu pārunas un tikšanās uz vietas, jo īpaši bija gandarījums par tikšanos ar opozīcijas līderi Mitskovska kungu. Uh, jo situācija ir tāda, ka viņš eh, tiekas ar premjeru Zaivu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka politiskais dialogs augstā līmenī turpinās, viņi tad vienojās par opozīcijas eh, līdzdalību parlamentā, viņi izveidoja darba grupas, kur pilnībā piedalās arī opozīcijas pārstāvi, un tas tad nozīmē to, ka kaut arī opozīcijām mm, um, neatbalstīja mm, vienošanos. Mm, tātad viņi tā tad ir mm, tas uzskatīts par slēgtu nodaļu. Abas puses uzskata, ka ir valsts vadītāja ievēlēšana, kas vēl gaidāma šī mēneša beigās, un tad, nu, visi piekrita, ka šīm vēlēšanām jābūt brīvām, cauradzamām, godīgām, un tad, nu, progress kas tika atzīmēts, bija mm, pozitīvs un labs. Mm, un to var saskatīt Ziemeļmaķedonijā, kas tad vēl tiks tālāk pastiprināts. Es domāju, ka mēs varam teikt, ka jā, mēs tikāmies ar visiem līderiem. Bija debates un dialogs ar viņiem, kas bija pozitīvs. Un es domāju, ka tiešām vajadzētu mums parlamentā atbalstīt Ziemeļmaķedonijas centienus eh, saņemt zaļo gaismu, lai varētu sākt pārunas jau jūnijā pēc padomas lēmuma. Un, protams, pozitīvās politiskās izmaiņas ir redzamas pēdējā laikā. Un tad, nu, tam vajadzētu atspoguļoties arī padomas lēmumam. Mums, kā Eiropas parlamentam, būtu tas jāatbalsta. Paldies! Paldies, Edvard, par komentāriem par situāciju Ziemeļmaķedonijā, vai ir vēl kādi turpmāki komentāri no jūsu puses? Nē, tādā gadījumā būsim noslēguši informāciju par misijām Rietumbalskānos varat iepazīties ar ziņojumiem afet um, mājaslapām. Tā tad um, attiecībā uz to, kad mēs runāsim turpmāk par šiem jautājumiem, tas būs atkarīgs no progresa ziņojumu eh, pieņemšanas. Un tagad um, iespējamais sanāksmes dati datums varētu būt 29. maija, dažas dienas pēc Eiroparlamenta vēlēšanām. Uh, jo mēs runājām par eh, ar komisāra Hāna komandu. Mēs vēlētos eh, saņemt eh, tiešu mm, pirmo informāciju par jaunajiem progresa ziņojumiem, pirms vēl par tiem tiek informēti mēdī, bet par to vēl nav bijis apsprināms, un mēs plānojam papildu sanāksim 29. maijā. Mēs esam par 45 minūtēm aizsteigušies priekšā. Uh, uh, programmai. Vai mēs varam turpināt ar paredzēto darba kārtību? Astotais punkts - konfliktu novēršanas mediācijas kapacitāte un nākotnes perspektīvas. Mm, viedokļa apmaiņa ar Eiropas Savienības mediācijas pārstāvjiem. Vai mūsu viesi vēlas palikt savās vietās, vai jūs uh, vēlties nākt šeit priekšā? Es jūs aicinu nākt šeit augšām. So, ladies. Dāmas un kungi, astotais punkts darba kārtībā. Eh, tuvojoties sasaukuma beigām, nesen pieņemt ziņojumu par Eiropas eh, spēju veidošanu konfliktu novēršanā un mediācijā un Eiropas Savienības īpašā pārstāvju lomu un misiju. Un tad nu, ir īstais brīdis, lai runātu par to, ko vēl tālāk varētu darīt Mm, pirms šis sasaukums ir beidzies, es domāju, mēs visi varam piekrist, ka ir jācenšas tiekties pretī visaptvarošai pieejai, lai tiktu izmantota diplomātija un attīstība un jābūt institucionālai koordinācijai Eiropas Savienības iekšēnē. Parlaments ir ieņēmis redzamu lomu parlamenta diplomātijā, to starp mediāciju un dialogu procesā. Mūsu kolēģis Kukans bija vadošais deputāts šajā jomā. Viņš vairāk pastāstīs par parlamenta mediācijas un dialogu iniciatīvām. Pēc tam Maikls Kītings, ko es sirsnīgi šeit sveicu, viņš ir izpildu direktors Eiropas miera nodrošināšanas institūta. Tam viņš eh, prezentēs institūta stratēģiju attiecībā uz miera nodrošināšanu un konfliktu risināšanu. Un visbeidzot, mēs uzklausīsim Renē Fenesu, viņš ir ceļā Viņš ir konfliktu novēršanas, mediācijas un atbalsta um, nodaļas pagaidu vadītājs ārējā darbības dienestām. Um, mēs esam bijuši ļoti aktīvi afet un esam atbalstījuši mm, miera um, struktūras izveidi, un tagad došu sākumā vārdu Kukana kungam, pēc tam Kitinga kungam. Uh, un tad citiem. Vārds jums, jā, paldies priekšstādātāji sākumā. Es vēlētos um, atzinīgi novērtēt uh, to, cik uh, laicīgi ir šī sanāksme. Un uh, divas nedēļas pēc tam, kad plenārsēdē tika pieņemts ziņojums par ES spējām, konfliktu novēršanām un mediācijā, un arī saistībā ar 5. Eiropas miera institūta gads kārtu. Patiešām Tas ir brīdis, kad varam padomāt par paveikto pašreizējā Eiropas parlamentā un arī par turpmāko. Tāpat arī neaizmirstot par uzklausīšanām augstām pārstāvim un komisāriem, jo konfliktu novēršanā un mediācijā mēs varam vienmēr sniegt konsekventu atbildi. Eirobarometrs spektra rezultāti rāda, ka vajadzētu būt aktīvākiem ārējā um, dimensijā, tā lai nodrošinātu mieru un risinājumus globāliem izaicinājumiem. Vienmēr ir tikusi uzsvērta loma attiecībā uz attīstības sadarbības politikām un instrumentiem un atbalstīt miera procesus, to starp izmantojot mediāciju. Uh, Nesen eh, ANO ģenerālsekretārs un eh, Pasaules banka ir eh, izvirzījuši spēcīgus ekonomiskos argumentus attiecībā uz konfliktu novēršanu un mediāciju, kā arī humanitārus argumentus, lai parādītu ieguvumus novēršanas stratēģijām, lai novērstu un pārvaldītu konfliktus. Vieni no garākajiem konfliktiem, tostarp mums kaimiņos, Rietumbalkānos, Balkānos, Un tur visur ir nepieciešama lielāka politiskā iesaiste, to starp pastiprinot mediāciju un rodot stabilitāti, samazinot migrāciju un sniedzot ekonomisku attīstību mūsu kaimiņiem un mūsu pilsoņiem. Nesen bija parlamenta ziņojums, kur bija labs pārskats par to, kādas novēršanas spējas pastāv jau šobrīd. Uh, es institūcijās, un arī tika ieviestas dažas eh, inovatīvas idejas par to, kā pastiprināt Eiropas Savienības pieeju izmaksu efektīvā veidam. Tāpat eh, Eiropas eh, parlaments ir kļuvis par jauno spēlētāju šajā jomā ar savu mm, papildu un īpašo lomu izmantojot eh, parlamentāro mediāciju. Es varu no savas pieredzes teikt, kā strādājot kopā ar Vaigneru kungu un Fleckensteinu kungu un eh, komisāru Hānu Ziemeļmaķedonijā, varu teikt, ka Eiropas Savienība var kļūt efektīvāka tad, kad visas Eiropas Savienības institūcijas un dalībvalstis strādā kopīgiem spēkiem. Eiropas parlamenta ziņojumā bija iekļauts iekļaut ideja, kas jau ir tikusi īstenota ANO ģenerāla sekretāra veidā, kur tika aicināts izveidot augsta līmeņa padomnieku valdi, mm, kurā tiktu iekļauti ehm, bijušie un tagadēja deputāti. Tas eh, būtu vienkārši neprasītu daudz naudas eh, un parādītu politisko ēst spēku. Uh, Dažos vārdos vēlētos arī balstīties uz mm, paša pieredzi. 2015. gadā komisārs Hans eh, lūdza Eiropas parlamentam palīdzēt atbilstēt viņa pūliņus, pārvarēt um, ehm, politisko krīzi bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā. Eiropas parlaments atbildēja pozitīvi un izveidoja mediācijas uh, komandu, kurā bija trīs deputāti - Flekenšteina kungs, Nesendē, Vaidgals kundze, nu, arī biju un es. Nu, un tad pēdējos trīs gados mēs esam strādājuši kā komanda kopā ar komisāru Hānu. Reizēm mēs strādājām kopā Skopjē, reizēm koordinējām savu vizīti ar komisāru, lai sasniegtu maksimālo uh, svaru, bet eh, tas eh, vienmēr tika darīts strādājot kopā kā es komandai un kā um, komandai, kas redz mērķi palīdzēt valstī pārvarēt savu krīzi. Un strādājot starp eh, institucionālā līmenī, mūs atbalstīja EP e mediācijas um, struktūra, Digineer un uh, vēstnieks Žbogars, kā arī iepriekšējais mm, vēstnieks Aivo Orals. Darbs bija ļoti kompetents, ļoti efektīvs. Mēs varam būt lepni par to, ka šī pirmā starpinstitucionālā mediācijas iniciatīva guva būtiskus rezultātus atbalstot valsti. Bez tās valsts nebūtu panākusi vēsturiskus panākumus šī gada sākumā, sakot jā e, dalībai ES un NATO, pieņemot jauno Ziemeļmaķedonijas nosaukumu. Mēs turpinām sniegt savu atbalstu valstī un mēs pilnībā uh, Eh, vēlamies pievienot Prištinas eh, nolīgumu un arī uzsveram mediācijas lomu, bet tagad uzsveram savu atbalstu dialogam starp politiskajām pusēm, lai tās varētu attīstīt dialogu un kompromisa politisko kultūru, un kas palīdzētu izveidot vietējo uh, vietējās spējas izvairīties no krīzēm, lai būtu šis politiskā dialoga mm, princips. Bet nu reizēm mēs redzam, ka tas ir ļoti sarežģīts temats, kas prasa daudz laika, mēs strādājam ļoti rūpīgi un ātri, bet vēl mērķis nav sasniegts. Tā tad ir jākoncentrējas un jāturpina veicināt šīs aktivitātes. Tas ir nepieciešams un tās joprojām ir steidzami jāīsteno dialogs un dialogs atbalsts starppušu dialogam ir nepieciešams. Eiropas parlaments ir izveidojis jaunas kapacitātes to starp Žānu Monē dialogu. Šis kompromiss un specifiskā met mediācijas metodoloģija un vēsturiskos un diskrētās vietas Monē namam izmantošana, kas ir netālu no Parīzes, tādējādi ļauj Eh, to izvērst ne tikai Briselē. Pirmo reizi Žāna Monē dialogs princips tika izmantots Ukrainā. Tas ir ļoti svarīgi, lai pastiprinātu dialogus ar politiskajām eh, pārtijām Ukrainā. Elmārs Broks un bijušais parlamenta vadītājs Bets Koks vadīja šo procesu un um, bija kāds elmlauži Žana Monē dialoga izmantošanai. Un šī metode bija pragmatiska, konkrēta, koncentrēta, kur tiek izmantots konsens, un tādējādi tā ir iekļauta darba metodoloģijā visās Žana Monē dialoga aktivitātēs. Tagad mēs to pašu metodoloģiju piemērojam arī politiskajām partijām Ziemeļmaķedonijā. Mūsu sanāksmes notiek eh, valstī, uh, Nu, tā bija viņa vēlme. Ņemot vērā Žana Monē dialoga koncepta pozitīvu attīstību, komisārs Hāns nesen mums lūdza paplašināt instrumentu un neaptver tikai Ziemeļu Maķedoniju, bet visas eh, Rietumu Balkānu valstis. Šo aspektu atbalstīja arī eh, plenārsēdē, pieņemot eh, Eiropas parlamentu ziņojumu. Un ņemot vērā šo Nu, pieredzes vēlētos uzsvērt dažus punktus. Ir absolūti nepieciešamība pēc koordinācijas politiskās pieejas visaugstākajā līmenī. Tuvāka institucionālā koordinācija, kā to parāda pie, kopīgā pieeja, ko inicēja komisārs Hāns ar Eiropas parlamentu un ko atbalstīja komisija un uh, arī darbības dienas, tostarp arī vēstnieks Skopjē. Ir nepieciešamas ciešāka sadarbība starp dienestiem institūcijās, piesaistot atbildīgo ekspertu atbalstu. Un visbeidzot, esmu uzsvēris mm, lielā mērā to, kādu politisko lomu var spēlēt Eiropas mm, Savienība, izmantojot eh, kopīgu pieeju konfliktu novēršanā un uh, mediācijai, jo tāpat kā ANO, Pasaules banka un citi ir to teikuši, efektīva un izmaksas efektīva mediācija eh, prasa politisko gribu rīkoties jau pašā sākumā. Protams, tur nepieciešama koordināta starpinstitucionāla atbilde, ko mēs arī demonstrējām šajā sasaukumā un kas arī atspoguļojās nesenajā parlamenta ziņojumā un arī uh, tas, tajā, ko redzam ārējās darbības dienestā un Eiropas miera institūcija. Kopīga pieeja ir um, nepieciešama, ne sacenšoties ar uh, citiem, bet mēs uh, varam parūpēties par konsekventu ES pieeju caur institūcijām. Tas arī atspoguļo realitāti, ka mūsu ieguldījums var būt uh, tikai viena no pusēm, un tad, lai gūtu panākumus, ir jāizmanto visi instrumenti, visas sviras, kādas mēs varam izmantot Eiropas Savienībā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Edvard Kukan, kā vienmēr ļoti precīzi runājat, un tagad došu vārdu Maiklam Kītingam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Role of Paldies eh, par eh, lomu, ko parlaments eh, spēlē šajā procesā, un esam ļoti pateicīgi jums par paveikto darbu. Es esmu diezgan liels jaunpienācējs Briselē. Vēl nesen biju sūtnes Somālijā un uzskatu, ka man ir liela privilēģija vadīt šo organizāciju. Daži no jums eh, varbūt zina, ka Eiropas miera institūta izveidoja, lai papildinātu un atbalstītu Eiropas eh, darbu konfliktu novēršanā un eh, starpniecībā. Mēs to darām būtībā trīs veidos, bet es tikai gribētu uzsvērt to, ka mūsu ētiskā ievirze ir raudzīties uz to, kādas ir cilvēku intereses, kas cieš no vardarbības un konfliktiem vai kas saskars ar šādu risku, lai kur arī viņi nebūtu, vai viņi būtu neaizsargātās valstīs vai Eiropā. Pirms pieciem gadiem, kad uh, Eiropas miera institūts tika izveidots, uh, es nedomāju, ka bāžas par Eiropas uh, pilsēņu drošību bija tik akūtas, cik tās ir tagad. Uh, Trīs jomas, kurās mēs darbojamies, ir šādas - politika, prakse un partnerība vai platformas partnerībai. Politikas eh, ziņā runājam par to, ko teica iepriekšējais runātājs, vēlamies nodrošināt konsekventu pieeju, ko veiktu Eiropas eh, dalībnieki, lai uzņemtos saistības eh, risināt situācijas nesargātākās valstīs, nodrošinot uh, uzņēmējdarbības izveidi, uh, veidojot dažādas sanāksmes valstīs uh, par konkrētiem jautājumiem, bet nevis tādu kā domnīcu, bet drīzāk izvērtējot, ko tieši praksē var darīt konkrētajās situācijās, kādas ir saistības, ko var uzņemties un kas reāli varētu samazināt uh, vardarbību, veicināt dialogu un miera atjaunošanas procesu. Izaicinājumu ir ļoti daudz, un arī šobrīd es tikko atgriezos no Afganistānas pirms pāris dienām, kur man bija privilēģija tikties ar Afganistānas prezidentu, augstā miera padomas vadītāju, cilvēkiem no pilsoniskās sabiedrības, sieviešu interešu aizstāvības grupām un citām grupām ir ļoti lielas bažas par to, ka pašreizējās diskusijas par šīs valsts nākotni varētu ietekmēt ilgspējīgu miera procesu. Mēs uh, raugāmies uz mūsu lomu kā cilvēkiem, kam vajadzētu apvienot puses un raudzīties, kāds tad varētu būt ilgspējīgs miera process, kā izskatītos ilgspējīgs miera process un vienošanās par šādu mieru Tas būtu par politiku. Praksē esam iesaistījuši aptuveni 12 uh, valstis visā pasaulē konkrētu lietu paveikšanai. Piemēram, darbojoties Jemenā, lai varētu pamazām izveidot uh, konkrētu bāzi turpmākam sarunām, stādājam ar bēgļiem no Sīrijas, runājam par to, uh, kā varētu droši un cieņpilni dzīvot šajā valstī. Strādājam ar Āfrikas eh, valstīm, trīs, četrām dažādām valdībām, lai cīnītos ar fundamentālismu, kas valda šajās valstīs, tāpat arī uh, konfliktu novēršanas un risināšanas kapacitātes veidošanas ziņā. Tātad konkrētas lietas. Un runājot par partnerību, viena lieta, ko mēs gribētu darīt, ir paplašināt mūsu partnerību, paplašināt dalībnieku skaitu, kas iesaistās uh, konfliktu novēršanā un risināšanā. Un ir ļoti svarīgi, lai tur iesaistītos arī parlamenta deputāti, vai tas būtu Eiropas līmenī vai nacionālā līmenī. Tāpat ir jāiesaista uzņēmēji jāiesaista drošības pārstāvji. Un tas ir ļoti svarīgi tieši tuvojošās asamblējas kontekstā, runājot par miera uzturēšanu Eiropas kontekstā. Viens, ko mēs esam iemācījušies, ir tas, ka mēs nevaram risināt konfliktu, neizvēloties visaptvarošu pieju, ko jūs minējāt. Jo tā sauktā maigā pieeja, soft approach, ir tikpat svarīga, cik uh, šī stingrā hard approach. Mēs nevaram tā tehniski uz to visu raudzīties. Mums ir svarīgi veidot politiku, iesaistot gan eh, drošības aspektus, gan bruņotos spēkus, gan jūras spēkus. Ir jāraugās uz to tā visaptvaroši. Uh, nevis vienkārši atsaucoties uz konkrētās militārās jomas ekspertiem pēdiņās. Runājot um, par uh, Eiropas parlamenta saistībām, es domāju, ka man nav jums jāsaka, ka AFET uh, komitejai ļoti būtiska loma jāspēlē, mudinot un nodrošinot to, ka tie, kas darbojas uh, šajā jomā, reāli sadarbojas un sadarbojas saņem reālu finansiālo un politisko atbalstu. Es domāju, ka viņi ir pelnījuši eh, palīdzēt eh, justies Eiropas eh, pilsoņiem drošāk, iesaistoties konfliktu risināšanā valstīs, kur tas nav izdevies, jo šajās valstīs uh, konfliktu risināšanas neveiksmes radīs ļoti tiešas sekas uz Eiropas valstīm, gan drošības, gan konfliktu ziņā, gan politiskā sazarojuma ziņā. Es domāju, ka mēs varam teikt, ka mēs esam ārkārtīgi gandarīti par ambiciozo pieeju, kāda ir izvēlēta rezolūcijā par konfliktu novēršanu un miera uzturēšanu un atjaunošanu. Daži priekšlikumi bija ārkārtīgi interesanti un novatoriski. Mēs gribētu tik tiešām mudināt uh, jūs, priekšsēdētāji kungs, un parlamentu specoļu šajā virzienā. Ir vairāk veidi, kā mēs uh, jau tagad sadarbojas ar parlamentu. Ir vairāki novērotāji no parlamenta mūsu miera institūtā. Uh, strādājam iekšējās starpniecības ir mediācijas jomā, veicam dažādas apmācības programmas, lai labāk iepazīstinātu parlamentu deputātus ar mūsu darbību. Vēlamies paplašināt šo sadarbību, lai tā aizvien plašāk ietvertu miera uzturēšanu un konfliktu risināšanu. Es arī gribētu ieteikt priekšsēdētāju kungs, kad jūs diskutējat par jautājumiem, kā piemēram klimata pārmaiņas vai uh, saistības eh, daudzpusībai vai sieviešu loma mierā un drošībā vai miera un drošības eh, sektoriālajie jautājumi vienmēr ir konfliktu novēršanas un eh, risināšanas aspekti. Un mēs būsim ļoti uh, gandarīti par iespēju diskutēt par šiem jautājumiem, kaut vai klimata pārmaiņu jomā. Uh, konfliktu potenciāls ir ārkārtīgi liels, un es uzskatu, ka mēs nepietiekami pievešamies visiem šiem jautājumiem, tostarp tehnoloģiskajām pārmaiņām, runājot par konfliktu novēršanu un risināšanu. Tādēļ būsim ārkārtīgi priecīgi par iespēju diskutēt ar jums par šiem jautājumiem. Vēl viena lieta, ko gribēju teikt, ir tas, ka mēs diezgan cieši sadarbojamies ar Eiropas eh, valstīm, uh, gan tām, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstis, gan tām, kas eh, nav dalībvalstis, taču ir ārkārtīgi lielu būtisku lomu spēlē konfliktu risināšanā, kā piemēram Norvēģija un Šveica un citas, ir svarīgi uzsvērt eh, Eiropas vērtības, eh, to ekonomisko svaru, diplomātisko svaru, to traktējot uh, to problēmu kontekstā, kas rodas uh, konkrētos uh, reģionos un kur varam uzsvērt Eiropas lomu. Es uh, tagad beigšu runāt. Paldies! Paldies! Jā, tik tiešām nedaudz agrāk beidzāt, kompensējot iepriekšējā runātāja runāšana, un um, pa šo laiku jau ir ieradies nākamais runātājs, tā kā esam sākuši šo diskusiju agrāk, varu jums nekavējoties dot vārdu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, ar interesi uzklausīju iepriekšējo runātāju sacīto, un es uh, Esmu pārliecināts, eh, ka eh, jūs noteikti ne ar nolūku izlaidāt eh, Eiropas darbības dienestu. Vispirms es vēlos atzīt to, cik svarīgs ir Eiropas miera institūta ziņojuma rezolūcija nozīme, un paldies Afet komitejai par šo ziņojumu rezolūciju un par iegūtīto darbu. Es varu teikt, ka uzsvars eh, ir jāliek uz eh, konfliktu saknēm un izcelsme ir jāveicina drošība, un tas, protams, ir kopīgais mūsu saistībās un mērķos. Es gribētu paust eh, pāris vārdus par to, kā mēs raugāmies uz konfliktu novēršanu un risināšanu. Mēs nācam klajam ar ziņojumu par Eiropas Savienību kā globālu spēlētāju konfliktu novēršanā, diskutējām par to ar dalībvalstīm un uh, Tas uh, faktiski pauž to, kādas ir EDD pamata vērtības un pieeja. Tātad konfliktu novēršana paredz to, ka ir jādarbojas integrēti. Nav neviena partnera, kas varētu novērst konfliktus. Viens pats nav neviena instrumenta, kas varētu to nodrošināt atsevišķi. Tādēļ tas viss ir jādara visaptvaroši, nodrošinot sinerģiju un to, ka notiek sadarbība visos līmeņos risinot konfliktus. Es gribētu te tādu nelielu atkāpi bilst pāris vārdus par to, kas notiek mūsu dienestā. Varbūt jūs jau zināt to, ka agrāk mums bija tāda nodaļa prizma, un es biju e, šīs e, nodaļas e, pārstāvis. Ja meklējat šo prizmu akronīmu, tad tāda vairs nav. Tas tagad ir pārveidots par nodaļu dienestu direktorātu, un tātad šīm Eh, struktūrēšanas mērķis ir institucionalizēt šādu integrētu pieju. Un tagad eh, tas ir integrētā pieeja drošībai un mieram. Šis direktorāts, kur ir aptuveni 90 cilvēku, kas eh, ir izveidots, lai veicinātu šādu integrētu pieju konfliktu risināšanai. Bet atgriežoties pie konfliktu risināšanas novēršanas jautājumu. Ja mēs vēlamies nopietni runāt par šiem jautājumiem, tad ir jāpievērš politiskā līmenī tam uzmanība. Un es domāju, ka jūs pilnīgi noteikti nesat tie, kam man vajadzētu skaidrot to, cik svarīga ir politiskā iesaista. Mums ir jāpalielina politiskā uzmanība šim jautājumam. Otrakārt, ir nepieciešami instrumenti. Mums ir diezgan daudz instrumentu. Es domāju, ka mēs esam ieguldījuši lielu uh, pū, liels pūliņš šo instrumentu izstrādē, un tie ir pietiekoši efektīvi. Trīs no tiem - Eiropas eh, Savienības eh, konfliktu ātrās brīdināšanas sistēma. Kādu konfliktu tad izvēlēties? Kurā valstī ir kāds risks? Kā to zināt? Mums ir šāda ātrās agrās brīdināšanas sistēma, kas sniedz kvantitīvu un kvalitatīvu analīzi, kas informē par uh, valstīm, kurās pastāv risks, ka varētu būt šādi vardarbīgi konflikti. Ir eh, apvienotā konfliktu analīze, ko, protams, eh, veic eh, arī tā, lai tas būtu dzimumlīdztiesīgi, un ir šāda visatvaroša integrēta pieeja. Ja mēs raugāmies uz konfliktu vienādi un vienojamies par to, kas to ir radījis, tad ir vieglāk arī vienoties par koordinātu pieeju, par to, kā šo situāciju risināt. Un visbeidzot, es gribēju minēt to, ka jābūt spē spējai iesaistīt ekspertus ārkārtas situācijās, tos nosūtīt uz vajadzīgajām vietām. Un pateicoties jums, ir šāda iespēja to nodrošināt. Eiropas parlamentā pirms pāris gadiem tika izveidota speciāla uh, joma, kur varam apvienot budžeta resursus un varam izsaukt ekspertus arī ārkārtas gadījumos, arī ikdienā tas ir iespējams, un mēs to ārkārtīgi augstu vērtējam. Un, protams, ir ļoti svarīgi nostiprināt arī iekšējo kapacitāti. Ir vajadzīgi uh, pāris cilvēki, ar kuriem var sazināties uh, gan dienestos, gan uh, komitejās, uh, cilvēki, ar kuriem var parunāt, diskutēt, un lai būtu vienāda domāšana, vienāds uh, skatījums uz lietām. Un uh, līdz ar to esam izveidojuši apmācības sesijas uh, gan dienestā, gan atbilstīgajos blakus dienestos, lai izveidot šādu uh, speciālistu kopienu. Un visbeidzot, eh, partnerības jautājums ir ļoti būtisks. Kā jau teicu, vienmēr ir ļoti būtiski sadarboties ar partneriem. Un mums vienmēr ir bijusi ļoti stingra partnerība konfliktu novēršanā ar ANO, kur ir ikgadēja šāda sadarbība. Un tagad eh, veidojam līdzīgu šādu sadarbību arī ar SAO un Āfrikas eh, Savienību. Nākotnē raugoties, ja vēlamies, kā Eiropas Savienība būtu sekmīga, mums, protams, ir nepieciešami resursi. Ziņojumā ļoti atbilstīgi norādīts tas, ka pietiekami un maķēti resursi ir būtisks eh, pamats eh, turpmākiem panākumiem. Ir svarīgi, lai nākamajā daudzgad finanšu schēmā mums būtu pietiekami daudz šādu maķēto resursu, kas būtu paredzēti tieši uh, konfliktu novēršanai un risināšanai, kā arī starpniecībai. Manuprāt, man ir pietiekami daudz laika, lai paustu jums pāris piemērus par darbu, ko mēs veicam, lai jums būtu neliels uh, ieskats tajā, ko mēs darām. Viens no piemēriem būtu uh, tas, ko mēs veicam Centrālā Afrikas Republikā. Mēs tur atbalstām prezidentūru ar tehniskiem starpniecības padomiem, un tas bija ļoti būtiski svarīgi, lai panāktu uh, miera līgumu. Tas bija konkrēts veids, kā atbalstīt šo valsti tādā kritiski svarīgā brīdī. Runājot par sieviešu statniekiem valstīs uz vietas, strādājam pie tā Sīrijā, savietojam Sīrijas un Jemenas tīklus, atbalstām uh, ekspertus, kas tur darbojas, lai sievietes eh, varētu spēlēt lielāku lomu līgumu īstenošanā praksē. Un tāpat mums bija tikšanās ar eh, Federiku Magarīni un eh, sievietēm, starpniecēm no visas pasaules, lai tās varētu dalīties pieredzē par to, ko nozīmē visā pasaulē būt par šādām starpniecēm un kā Eiropas Savienība var labāk to atbalstīt, un es ceru, ka jūs arī eh, varējāt iepazīties ar tvītiem, kas parādījās eh, šīs tikšanās sakarā. Protams, mēs arī labprāt iesaistām dalībvalstis, parlamentu viedokļu apmaiņā ar eh, šo speciālistu kopienām, lai mēs varētu izveidot tādu visaptverošu kopīgu pieju konfliktu risināšanai un starpniecībai. Atbalsts pieaug ģeometriskā progresijā, man jāteic, diemžēl, tātad tas ir nepieciešams šādā ģeometriskā progresijā. Ja mēs vēlamies būt ambiciozi un būt līderi šajā konfliktu risināšanas un novēršanas jomā, mums ir maksimāli jāiegūda pūliņi, lai to nodrošinātu. Es gribētu uh, jums minēt eh, šādu izaicinājumu. Kā jūs zināt, eh, starpniecība un konfliktu novēršana vienmēr tiek veikta ļoti diskrētā veidā. Tādēļ dažkārt ir grūti pierādīt, ka ir gūti panākumi. Turklāt arī ir problēma jautājums par to, kam tad eh, to attiecināt. Ja konflikts nav vispār noticis, kā tad varam teikt, ka kāds uh, ir Eh, pelnījis eh, uzslavas par panākto, ja nav nekas noticis. Ja mēs runājam ar ANO, ar SAO, tad visam šīm organizācijām ir problēmas eh, ar to, ka konfliktu novēršanas jomā ir šāda problēma. Līdz ar to ir jāatlās ar labajiem piemēriem, uh, Un jāsaka, šeit man ir desmit ļoti labi piemēri, kur ir bijušas eh, sarežģītas, eh, kutelīgas situācijas, no kurām esam varējuši izvairīties un ir novērsti konflikti. Es eh, tagad varbūt uh, Vēlētos vēlreiz pateikties eh, parlamentam par ziņojumiem, par to, ka uzsver to, cik svarīga ir konfliktu novēršana starpniecība. Un vispēcot, protams, vēlos eh, paust atbalstu un apsveikt Eiropas eh, miera institūtu 5. gada dienā un uzsvērt to, cik svarīgi ir tas, lai mēs varētu sadarboties. Iestādes kā Eiropas miera institūts ir vitāli svarīgas, lai mēs varētu uh, uzlabot savu efektivitāti. Cieša sadarbība ar tādām nevalstiskajām organizācijām kā EMI ir ļoti būtiska. Lielas paldies! You, especially... Paldies jums visiem! Paldies sevišķi pēdējiem runātājiem! Vai nesakungam par teikto vēlos eh, atgādināt jums, kolēģi, ka svinam 5. Eiropas miera institūta gadadienu. dienu. 6.30 Eiropas eh, vēstures mājā būs eh, šīs dzimšanas dienas svinības. Mūsu vidū ir kolēģi, kas eh, pārstāv Eiropas parlamentu Eiropas miera institūta valdē, un vispirms došu vārdu pirmajam runātājam līdzekungam. Paldies! Jā, tik tiešām mūsu afet komiteja uh, ir eh, paveikusi lielisku darbu, eh, piemēram, klimata diplomātijas jomā, iesaistot arī dalībvalstis. Dalībvalstu padomes secinājumos ir gan klimata diplomātija, gan ūdens diplomātija, kas vēl padziļinātāk pētīja šos jautājumus. Līdz ar to mēs esam ļoti priecīgi par to, ka tiek konkrēti izkāstīts tas, ko mēs esam paveikuši. Pāris nedēļas eh, pēc uh, diskusija noslēguma bija tas, un arī Helga Šmita, kā arī Vācijas ārlietu eh, ministrija pauž nostāju par to, ka šis ir jaunais prioritārais jautājums, un tas visticamāk eh, arī nākamreiz eh, vispārējā Minhenes miera konference būs jautājums, par ko tiks runāts. mēs eh, diskutējam par eh, to, ko tad mēs sūtīsim uz eh, ANO, diskutējam par to kopā ar Zviedriju, lai ANO varētu veicināt savu zināšanu pārvaldības spēju uzlabot un lai mēs varētu izstrādāt mehānismus, apkopojot faktus gada griezumā, jo Mēs eh, zinām, kāda ir pašreizējā notikuma attīstība. Zviedrija ir ļoti daudz paveikusi tajā, Vācija tagad iesaistās Helga Šmita eh, runāja par to, un es uzsveru to, cik svarīgs ir mūsu ziņojums. Man būtu divi jautājumi. Kopumā es domāju, ka klimata diplomātija arī mūsu komitejā kā tādā uh, Es eh, ceru, ka nākamajā sasaukumā, arī nākamajos piecos gados, mēs varēsim parādīt to, ka mēs esam apņēmušies eh, domāt un risināt šīs problēmas, kas ir saistītas ar klimatu. Ir ceļakārte, ir nepieciešams eh, nacionālais skatījums par to, ko mēs vēlamies darīt un kā panākt Parīzes klimata mērķu sasniegšanu. Jūs jau teicāt, ka klimats ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Mums ir nepieciešams mehānisms, kas iet roku rokā. Ar pārējiem jautājumiem man būtu jautājums Vanīse kungam. Manuprāt, ir diezgan sarežģīti raugoties uz nākamo daudzgad finanšu schēmu, ņemot vērā to, ka mēs vēlamies papildināt, palielināt 25 klimata procentus. Jūs jau teicāt, ka mums ir nepieciešams palielināt kapacitāti, bet mums ir tikai četri cilvēki, kas strādā uh, EAS e, pie šiem jautājumiem. Kā jūs uz to raugāties, ņemot vērā to, ka klimata faktors, klimata diplomātija ir ļoti svarīgs e, aspekts? Arī šeit e, Eiropas darbības dienestā ir konkrēts dalībvalsts, kas varbūt pilnveido savu kapacitāti. Tāpat jautājums kas eh, skar eh, nākotnes perspektīvas eh, arī Vācijas pašreizies nostās kontekstā. Paldies Arne Līdzam un tagad došu vārdu Čārlzam Tanukam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es, man uzmanību pievērs viens no jūsu pārstāvjiem, ka tagad uh, mēs eh, varam teikt, ka, diemžēl, varbūt administratīvu procesu dēļ eh, nesmu saņems informāciju par mūsu pārstāvniecību pēdējo gadu laikā. Es pieļauju, ka tas ir cieši saistīts ar manu dalību afetu, un es būtu varējis piedalīties. Žēl, ka es nezināju, ka man ir bijusi šāda iespēja tur piedalīties jūsu organizācijā. Es uh, saprotu, eh, ka no jūsu eh, akcents, spriežot jūs, eh, pārstāvat valsti, kur mēs pārzinām vislabāk. Un es esmu priecīgs, ka mēs vēl esam šeit, jums taču vajadzēja izstāties jau pirms trim dienām, bet nu varbūt, ka tas ir joks, ja jau ir 1. aprīlis, varbūt es nemaz te neesmu. Varbūt, ka es te nemaz neesmu, mēs te esam kā tādi uh, Eh, liekie, bet eh, situācija ir tāda, kā ir, un tātad mans jautājums ir saistīts ar eh, tikšanos, kas mums būs rīt ar Mišelu Barņē par starpiestāžu sadarbību ar apvienoto karalistību. Un pēdējo pāris gadu laikā man ir bijusi diezgan liela interese. Esmu bijis Torijas, kā jūs zināt, tas, varā, tas ir diezgan sarežģīti. Un tā tad joma. Uh, ārlietās, drošības jautājumos, aizsardzības jautājumos, taču konfliktu novēršana un starpniecība varbūt nav bijis jautājums, kuram man ir sanācis pievērsties es vairāk, bet vienmēr esmu svērs to, cik labs eh, darbs ir paveikts eh, dažādās valstīs, piemēram, Somālijā, eh, kur, kā jūs minējāt, kritikungs ir paveikts ļoti daudz, kas un tur ir arī mītne bijusi, tā ir tagad slēgta, taču būtu diezgan savādi, ja uh, Tagad, kad pēc eh, Brexit paziņošanas eh, esam zaudējuši daudzas iestādes, pēkšņi tas viss nenotiktu un tad visu atgūtu. Ja Brexits nenotiek, tad eh, varbūt varam atgūt šīs slēgtās iestādes, kas ir pārvākušās citur, bet varbūt, ka būs otrs referendums, no nu, to vēl nevar zināt. Katrā ziņā pārstāvju palātai vajadzētu nākt klajā kaut ko, lai beidzot mēs varētu nonākt pie rezultāta. Kā jūs raugāties uz uh, pēc Brexit eh, sadarbības starp jūsu iestādi un apvienoto karalisti, jo es teiktu, ka pat eh, tie, kas atbalsta Brexit, uzskata, ka ir vajadzīga sadarbība globālā līmenī drošības jautājumu sevišķi. Un es domāju, ka te runa ir par tādu diezgan sāpīgu un destruktīvu procesu, kas ir Brexits kā tāds. Paldies! Un tagad vārds eh, Klērai nodaļai. Paldies! Varbūt, ka mums tik tiešām vajadzētu miera procesu eh, šeit pat uh, Eiropas Savienībā, bet nu, tas ir atsevišķs jautājums. Es um, gribēju atsaukties uz Vanīsa kunga teikto par saziņu, komunikācijas uh, darbu, kas ir jāveic roku rokā ar miera procesa īstenošanu. Bija ārkārtīgi interesanti uzklausīt gan Kītinga kunga, gan jūsu, gan Nīsa kunga sacīto, kad jūs runājat par praktisko darbu, ko jūs veicat, jūs abi atsaucāties uz to, ka ir jāiesaista sievietes miera atjaunošanas procesos. Un jūs runājāt par pušu sasaisti un satuvināšanu, eh, manuprāt, atsaucāties uz sievietēm Jemenā un citās valstīs, bet uh, jūs eh, tātad atsaucāties uz šiem jautājumiem minot uh, vairākus piemērus, kur ir iesaistītas uh, sievietes. Un es domāju, ka ir svarīgi arī ziņot par to, kas tad ir noticis, jo ļoti bieži mēs uh, to palaižam garām, mēs runājam par to, ka vajadzētu iesaistīt sievietes, bet nepietiekam runājam par to, kā praksē tas ir parādījis, ka ir panāktas izmaiņas, kādēļ tas nepieciešams, kādi ir rezultāti, kādēļ tas ir svarīgi. Nodrošinot mieru un popularizējot, informējot cilvēkus par to, ka mēs esam novērsuši konfliktus, satvinājuši puses ar kopienu starpniecību tādā ilgspējīgā veidā, kas notiek iesaistot arī sievietes. Paldies Klērai Mudijai! Un nākamā ir vēl viena Nākamais ir vēl viens eh, britu kolēģis, Džeims Kārvers. Jūs vēl esat šeit. Jā, es, protams, eh, esmu skeptisks, baidos, ka būs dublēšanās, bet eh, jebkāds veids, kā tuvoties mieram, ir labs. Es teiktu, ka Tanakungs varbūt jau to minēja. Es varbūt, ka man vajadzētu labāk pārzināt. Uh, kāds darbojas, taču pat ja es esmu par Brexit un es ceru, ka beidzot mēs izstāsimies, bet eh, es eh, varu teikt, ka ir svarīgi, protams, panākt eh, konkrētu skaidru rezultātu par tikšanos par Ukrainu. Es domāju, svarīgi ir saprast to, ka ja tas darbosies kā miera. Protams, šeit ir runa par ļoti dažādu parlamentu. Šeit ir vairākas uh, grupas, ne tikai Tautas partija un SMD, ir arī EKR un citas, bet ja tam būtu jānotiek, tad tas, attiektos, tas attieksies uz visām parametgrupām. Ir grupas, ir kolēģi, kas strādā pie jautājumiem, kas attiec, piemēram, uz Venecuēlu, bet ne jau par to ir runa. Runa ir par to, ka ir visiem ir jāvar atrast vieta šajos procesos, lai visas balsis izskanētu par konkrētiem jautājumiem. Dzirdēju Elmāru Broku paužam savu nostāju, bet ir jābūt vienam cilvēkam, kas. Ja ir tikai viens cilvēks, kas pauž nostāju par konkrētu jautājumu, piemēram, Ukrainu, tad, protams, ir citi, kas to nevar darīt un neizskan visi viedokļi. Uh, ir dažādas perspektīvas, ir dažādas puses. Es um, varbūt uh, varētu paust savu nostāju par uh, atsevišķiem konkrētiem ārlietu jautājumiem, bet uh, vai tas atspogļotu vispārējo nostāju? Es domāju, ka ļoti svarīgi, lai visas puses tiktu uzklausītas. Ja tas notiks, ja tas darbosies. Es nezinu, vai tas tā notiks, bet ir svarīgi panākt ilgtermiņa risinājumu miera uzturēšanai. Ir svarīgi, lai visas puses varētu iesaistīties šajos procesos. Paldies! Thank you, James Carver, and I'd like to give... Paldies, uh... Eh, Džeimsam Kārveram un tagad došu vārdu Lālam Sūram, kurš arī darbojas valdē. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, vēlētos eh, pateikties un arī apsveikt Itenga kungu par viņa izcilo darbu. Es atvainojos, es ierados mazliet vēlāk, es saprotu, ka jūs bijāt papīdījuši darbu kārtību uz augšu, un tāpēc es nevarēju mm, noklausīties to, ko teica iepriekšējie. Mēs esam diskutējuši par šiem jautājumiem mm, tad, kad mēs svinējām piecu gadu jubileju Eiropas miera institūtam. Tad, kad šīs institūts tika izveidots, um, mēs galvenokārt domājām par diviem mērķiem. Un pirmais mērķis ir daudz vai maz izpildīts. Tātad te ir runa par to, ka ir jāizveido tāda institūcija, kas varētu nodarboties ar uh, konfliktu risināšanu un novēršanu, mobilizējot personas, procedūras, orgānus un arī eh, prasmes un zināšanas, lai nodrošinātu mieru vai arī lai uh, vestu sarunas starp konfliktā iesaistītajām pusēm. Tātad, lai ņemtu vērā pieredzi, kāda ir Eiropā šajā jomā, un, protams, ka te ir runa gan par Eiropas institūcijām, gan par dalību valstīm. Un, nu, ja runa par diplomātiju, tad uh, Mazliet pārspīlējot, varētu teikt, ka amerikāņi problēmas gadījumā nosūta karaspēku un pēc tam veids sarunas, bet eh, eiropieši nosūta diplomātus, mm, mm, mediķus eh, vai arī ANO darbiniekus. Tāpat vēlos norādīt, ka šis institūts tika izveidots tieši šādā pašā garā. Tātad tas ir uh, tā ir iestāde, kas ir neatkarīga no valstīm, bet vienlaicīgi tā gana cieši sadarbojas ar Eiropas ārējās darbības dienestu. Tas eh, nozīmē, ka var nodrošināt sadarbību ar eh, visām pusēm un vienlaicīgi var panākt arī Eiropas Savienības politisko atbalstu. Ir eh, arī kāds mērķis, proti pieredzes apmaiņa Un, proti, tas nozīmē, ka tad, kad mēs nosūtam diplomātus, mēdīķus un NVO, tad šiem nosūtītajiem ir jānodod prasmes un iegūtā informācija tiem, kas nāks viņu vietā. Tātad šādā veidā tiek nodrošināts kopējs gars Eiropas Savienības diplomātijai. Uh, Protams, ir arī jāatgādina, ka ir tādas valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis un kas arī piedalās šajos centienos. Es eh, gribētu zināt, vai Kītinga kungs šeit eh, paredz kaut kādu jaunu attīstību. Paldies! Paldies Alānam Lamasūram, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Kurš vēlētos sakt? Šķiet, ka lielākā daļa jautājumu tika uzdoti Maiklam Kītingam. Pirmkārtām liels paldies par uzdotajiem jautājumiem. Man jau savā ievadrunā vajadzēja norādīt, ka Eiropas miera institūts ir unikāls, tāpēc, ka tam ir valde, kurā darbojas Eiropas valstis. Tā galvenā partnerība, un šeit Renē ir pilnīgi taisnība par to, ka man vajadzētu būt precīzākam, ir nevis Eiropas Savienība, bet gan Eiropas ārējās darbības dienests. Un, protams, ka institūts sadarbojas arī ar DEFCO, ar uh, DG NIER un ar daudzām citām instancēm, bet, protams, ka Eiropas ārējās darbības dienests ir pats svarīgākais mūsu partneris. Uh, sadarbojamies arī ar dalībvalstīm. Vēlos norādīt, ka tas ir neatkarīgs institūts, tāpēc tas ir kaut kas unikāls. Ir uh, šī ideja, ka mums ir visas priekšrocības, mums ir valde, kas var nodrošināt diplomātiju, bet vienlaicīgi mēs esam gana elastīgi, jo esam neatkarīgi iestādi un varam vest sarunas ar visiem, ar uh, valdības amatpersonām, ar, ar uh, cilvēkiem, kas sadarbojas uz vietas, kas ir eh, tieši iesaistīti dažādos konfliktos un kas noteikti nav daļa no valdībām. Te ir runa arī par nevalstiskiem spēlētājiem. Tagad atbildēšu uz Arnes Līca jautājumu par klimata diplomātiju. Šeit var jums tikai un vienīgi piekrist. Pēc eh, šīs eh, tikšanās es noteikti iepazīšos ar jūsu paveikto, bet eh, mani novērojumi šajā jomā, tā skaitā darba Afganistānā, Somālijā un tuvojos austrumos, rāda, ka mēs eh, tagad daudz labāk saprotam, ko noderā klimata pārmaiņas, cīņa par resursiem, vai te būtu runa par uh, ūdenī, gāzi vai naftu. Mēs saprotam, kā tas var novest pie konfliktiem, un kā tas var radīt netaisnīgumu sajūtu valstīs. Mēs vēl pilnībā nesaprotam, kā mēs varētu izmantot šīs zināšanas, lai veicinātu dialogu un lai nodrošinātu tādu pozitīvāku rezultātu, un pie tā tieši mēs vēlamies strādāt. Vai klimata diplomātiju var izmantot? Vai ir šeit kādi konkrēti piemēri? Daži runā par atjaunīgo enerģiju šādās trauslās valstīs, un uh, šī enerģija ir ļoti nozīmīga un var nodrošināt samierināšanos sabiedrībā. Trešais jautājumi, ko uzdeva Čārls Stanoks par Lielbritāniju. Eiropas miera institūta valde ir mani aicinājusi meklēt vairāk locekļu valdē, un Viņi arī piekrīt tam, ka apvienotā karaliste varētu pievienoties miera institūtam, protams, ja tā to vēlas. Es tikos ar Alasteru Bertu pirms pāris nedēļām, un viņu šī ideja ļoti interesēja. Viņš vēlas sadarboties ar amatpersonām. Protams, eh, ka viņš vairs tur nedarbojas, bet es domāju, ka uh, viņam noteikti būs sekotāji. Šveice arī ir mūsu valdē. Un Galu galā Šveice nav Eiropas Savienības locekle. Tas nozīmē, ka ir tādas valstis, kas pašlaik nav Eiropas Savienībā un visticamāk arī nāk, ne, nekad tādas nebūs, bet tām tiek piedāvātas vietas mūsu institūtā. Tad, kad es dodos uz Parīzi, Stokholmu, Varšavu un citur, tad ir jūtamā nožēla par to, ka apvienotās karalistes ieguldījums iespējams nebūs Eiropai tik pieejams kā agrāk. Uzskatu, ka Eiropas miera institūts varētu būt viens no veidiem, kā nodrošināt šeit kompensāciju. Runājot par Alāna Masūra jautājumu, liels paldies! Jums ir pilnīgi taisnība. Zināšanas, kas ir iegūtas no konflikta novēršanas un konfliktu risināšanas, noteikti būtu jāapkopo un tām būtu jābūt pieejamām mums visiem. Uzskatu, ka mēs šeit veicam jau gana daudz darba, bet svarīgi būtu arī, lai šo darbu veiktu ne tikai mēs, bet arī parlamenti un citas organizācijas. Esmu novērojis, ka konkrētās Eiropas valstīs zināšanas par konfliktu novēršanu un risināšanu parasti pārdzīvo vēlēšanas, kamēr citās valstīs šī zināšanas pazūd, un bieži vien tas ir atkarīgs no ārlietu komiteju darba kvalitātes, tas ir atkarīgs no viņu darbiniekiem, tāpat arī mums ir jāskatās, kas notiek akadēmiskajās aprindās un citur. Mēs labprāt papētītu veidus, kā mēs, kā relatīvi neliela organizācija, varētu dot savu ieguldījumu tajā, lai zināšanas nepazustu un tiktu saglabātas un izmantotas. Nepieminēju vēl kādu punktu, un tas arī būtu pēdējais, ko vēlos teikt. Mums ir tāds gana plašs tīkls ar ļoti pieredzējušiem konsultantiem visā pasaulē. Ne visi ir eiropieši. Uh, un mums ir prieks, ka mēs varam gūt labumu no izcilas pieredzes. Te ir runa par cilvēkiem, par, kas piedalās miera procesos, kas ir starpnieki. Mums ir jāmeklē veids, kā mm, nodrošināt šo pieredzes apmaiņu, tā lai visi varētu gūt no tā labumu. Uh, Te ir runa arī par mūsu valdībām. Dažkārt mēs esam iestrēguši tādā kā valdības burbulī, bet Ja mēs vēlamies risināt konfliktus, mums ir vajadzīgi arī citi spēlētāji, mums ir vajadzīgi parlamentārieši, uzņēmēji, mums ir vajadzīgi dažādi cilvēki, un mums šī platforma noteikti būtu jāpaplašina. Paldies! Liels paldies! Informācija. Astoņas valdības no Eiropas sniedz finanšu stratēģisku un tehnisku atbalstu Beļģija, Somija, Itālija, Polija, Šveice. Jā, un mums ir vēl vismaz trīs citas valstis, kas ir uh, parādījušas, kā tās vēlas pievienoties. Tāpat ir arī vairākas valdības, kas nav valdē, bet neskatoties uz to sniedz finansējumu konkrētām aktivitātēm, piemēram, Norvēģija, Nīderlande, Esam saņēmuši arī atbalstu no vairākām valstīm, kas dažādu iemeslu dēļ nevēlas darboties valdē, bet kurām patīk mūsu veiktais darbs. Paldies! Vēlētos uh, atbildēt uz trīs jautājumiem. Pirmais uh, - līdz uh, jautājums par klimata diplomātiju. Jums ir pilnīga taisnība. Esmu novērojis, ka klimata diplomātija tiek pievērsts arvien vairāk uzmanības. Maiklam bija taisnība, mums vajadzētu saprast, kā eh, tā, to risināt. Vai klimata diplomātija ir tas pats, kas eh, konkurence eh, zemes jautājumos. Šeit mēs redzam, ka Āfrika ir galvenais spēlētājs, vai varbūt šeit ir runa par kaut ko citu. Uh, Paslaik, pašlaik šie procesi virsās uz priekšu, un es labprāt iepazītos ar jūsu pieminētajiem dokumentiem. Mums to vajadzētu labāk saprast, un patiešām tieši tāpēc mums ir vajadzīgs vairāk darbinieku. Tagad klimata pārmaiņas mēs izmantojam kā vienu no indikatoriem mūsu pašu agrīnās brīdināšanas sistēmā. Tātad klimata pārmaiņas ir viens no indikatoriem, kas mums ļauj paredzēt vardarbīgus konfliktus nākotnē. Tas ir pavisam novatoriski. Jā, vēlējos vienkārši pateikt, ka jums ir taisnība, un, protams, mums vajadzētu darīt vairāk. Mēs jau tagad darām vairāk. Pirms dažiem gadiem mums vispār nebija darbinieku, kas pie tā strādātu. Tagad mums ir četri, kas to dara. Es domāju, ka šīs tendences eh, saglabāsies, un mēs noteikti vēlētos apmainīties eh, ar jums ar informāciju. Tanakungs eh, jau aizgāja. Es vēlējos viņam teikt, ka apvienotā karaliste ir tāds īsts piemērs. Apvienotās karalistes eh, stabilizācijas nodaļa bija tā, kas sāka strādāt pie konfliktu risināšanas jautājumiem, un tas, kā apvienotā karaliste vairs nebūs mūsu vidū, protams, ir eh, traģiski, vismaz manuprāt. Un es ceru, ka mums izdosies turpināt šīs attiecības ar šo organizāciju, lai gūtu labumu no viņu um, milzīgajām zināšanām un apkopotās pieredzes. Mēs ar viņiem sazināmies un mēģinam saprast, kā pat pēc Brexita mēs varētu saglabāt labas darba attiecības. Mūdijas kundze runāja par komunikāciju un varu jums tikai un vienīgi piekrist. Mums ir jādara daudz vairāk. Dažkārt mēs esam tādi piesardzīgi, mēs sakām, ka tas ir tāds diskrēts darbs, bet mēs varam pateikt daudz vairāk. Vēlējos vēl norādīt, ka manis eh, pieminētajās reformās mums ir eh, um, jāpiemina nodaļa, kas strādās pie iegūtās pieredzes, un šī nodaļa skatīsies, ko tieši esam sasnieguši, ko mēs no tā varam mācīties, un vai mēs varam par to labāk pastāstīt dalībvalstīm un arī citiem iesaistītajiem, vai mēs varam to iekļaut eh, dialogā ar apvienotajām nācijām, ar uh, OSCE, ar Āfrikas Savienību. Mums visiem ir jāmācās no eh, šīs eh, pieredzes. Tieši tāpēc eh, komunikācija noteikti būs daudz lielāka prioritāte mums nākotnē. Paldies tagad, Edvards! Paldies! Es uzskatu, ka šīs diskusijas bija labas un tās parādīja, ka ir ļoti daudz iespēju, kā sadarboties, lai panāktu rezultātus visa veida aktivitātēs ko aptver starpniecība, konfliktu novēršana un tā tālāk. Uzskatu, ka šīs diskusijas mums vajadzētu turpināt. Mēs redzam, ka mēs viens no otra varam daudz ko mācīties un varam strādāt efektīvāk. Gribētu tagad uh, atbildēt kolēģiem, kas runāja par politisko grupu iespēju piedalīties uh, starpniecībā. Šī ideja ir laba, taču vēlos atbildēt, ka AFET komiteja vai arī AFET komitejas darba grupas ir vieta, kur katra politiskā grupa var prezentēt savu pozīciju, viedokļus, viss tur tiek apspriests, un šis process nevienu neizslēdz. Bet, ja runa par konkrēto starpniecības darbu, es domāju, ka mums ir jābūt pragmātiskiem un eh, daudz uh, praktiskāk domājošiem. Mums ir jāatlasa šie cilvēki, kas sēdēs pie apaļā galda, un es uzskatu, ka mēs nevaram visiem tur ļaut atrasties. Tātad mums ir jādomā par praktisko pusi. Tāpat šīs mediācijas grupas pēc tam uh, sniedz informāciju demokrātijas grupai, ko vada Linda Makeivena un Dēvids Makalisters. Un arī šeit ir diskusijas un ik viens var nākt klajā ar savām idejām vai viedokļiem. Es eh, domāju, ka tas arī ir pareizais veids, kā mēs varētu pie tā strādāt nākotnē. Ja runa par Ziemeļmaķedoniju, EPP un eh, sociāldemokrāti ir pārstāvēti, un arī tāpat Vaiglakungs no Aldes, kurš pat ir referents. Tāpēc es neizslēdzu, ka arī citos gadījumos referenti tiks iekļauti sarnu vedēja grupā. Uh, Un ja ir kāds, kuram ir mm, konkrētas īpašas zināšanas vai prasmes, tad tas arī noteikti būtu jāņem vērā, un mm, mēs to arī darīsim, veidojot sarunu vedēju komandu. Ideja ir labā, bet es domāju, ka mums ir jābūt pragmatiskākiem un jādomā par praktisko pusi. Paldies! Paldies, Edvard! Vēl kāds vēlas ko teikt? Nē. Vai jūs vēl ko gribējāt piebilst? Nē. Tad vēlētos eh, jums pateikties. Lielas paldies visiem trīs mūsu runātājiem. Novēlu nu, jums eh, patiešām labas svinības, kas sāksies pēc 32 minūtēm. Cik tā saprotu, tad Alans Alamasurs izteiksies mūsu kolēģu vārdā. Tas arī viss. Es slēdzu sanāksmi un tiksimies rīt pulkstens deviņos, un tā būs mūsu ikadēja tikšanās ar dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem. Lai visiem jauks vakars!